stiprināts. Juridiskā komiteja savā 17. septembra sanāksmē ir pārbaudījusi uh, mandātus saskaņā ar reglamenta trešo pāntu un iesaka tos apstiprināt. Tie attiecas uz uh, Iņaki Irza Zabalba Iteja Fernandes, sākot ar 11. jūliju, Eduardu Raulo Helvigu un Ovidiju Jonu Zilagi, sākot ar 4. septembri, un Martinu Mihelsu, sākot ar 5. septembri. Es ieteiktu apstiprināt šos mandātus, vai ir kādi iebildumi? Uzskatīsim, ka šie mandāti līdz ar to ir apstiprināti. Tāpat arī es gribētu jūs informēt, ka Nesa Čalders, sākot ar 2013. gada 17. septembri, ir izstājusi